Sitzung. Atsākam sanāksmi. Vakardienas protokols un um, uh, to tekstu ir pieejami. Vai ir iebildumi pret protokolu? Nav. Līdz ar to protokols ir uh, pieņemts. No padomis par uh, no pirmā lasījuma un par iemesliem esmu komisijas viedokli esmu saņēmis.